Vietē kolēģinien un kolēģi. Cienījamie kolēģi, tagad eh, balsojumu skaidrojumi. Vispirms par eh, Sikerska kunga ziņojums tiešo maksājumu korekcijas likme attiecībā uz 2015. kalendāro gadu. Pirmais runātājs Pēters Jārs viena minūte. Un ich ersuche die anderen Kollegen un Kollegen. Aicinu uh, kolēģus uh, iziet no telpas. Uh, Un, ja jūs ejat ārā, lūdzu, uh, ļaujiet uh, kolēģiem uzstāties, kas skaidro savus balsojumus. Jārkungs, paldies, priekšsētais kundze, es gribu izteikt tikai divas uh, piezīmes. No vienas puses, it kā tas ir tikai tehnisks piemērojums,